nobeigumā ceturtā, ceturtais svarīgais paziņojums no Irānas nāk vienkārši šokējoši skaitļi. Pēdējā gadā daudz vairāk cilvēku ir arestēti un politiskie pretinieki, politiskie desidenti bieži vien tiek uh, nodoti nāvis sodam, uh, arī bez attiecīgas tiesas, un Vēlos teikt, ka mēs tagad aicinām Irānu ie, e, nodibināt moratoriju uz nāves sodu un gal galā vispār svītrot no krimināla likuma nāves sodu. Vēl daži paziņojumi par likumdošanas aktu parakstīšanu, kas tika pieņemtas parastās likumdošanas procedūras uh, ietvaros mēs plānojam parakstīt četrus likumdošanas aktus saskaņā ar 74. 4.